Buongiorno a tutti, cominciamo. Labrīt, sāksim sēdi. Dell'altro candidato che è stato nominato dalle autorità slovene, il signor Milano Mar. Mēs uzklausīsim tagad Slovenijas varas iestāžu izvirzīto kandidātu. La stessa procedura di ieri, trattandosi di un nuovo membro. Quindi... Es gribētu sveikt eh, Milanu Mārtiņu Cviklu kungu mūsu vidū. Procedūra tāda pati kā vakar, tātad 5 minūtes dosim kandidātam, teikt dažus vārdus, un pēc tam 20 minūtes jautājumiem un atbildēm. Jums vārds uh, Cviklikungs. Gospod uh, predsednik, dāme un gospodie, spoštovani. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, cienījamie deputāti. gribētu sākt savu uzrunu dzimtajā valodā. Un tālāk gribētu norādīt uz uh, divām svarīgām lietām. Tātad pirmais, ko es esmu veicis savas profesionālās karjeras laikā, esmu darbojies kā eksperts valsts finansējuma jomā, tāpat arī centrālajā bankā, un esmu palīdzējis arī veidot uh, Slovenijā uh, tādu vidi, lai tad, kad mēs kļuvām par Eiropas Savienības dalību valsts, lai mums būtu uh, moderns budžeta cikls, lai mums būtu modernizēta arī budžeta sagatavošana, budžeta izpildīšana, un mans darbs arī bija nodrošināt priekšnosacījums, lai nodrošinātu kā gan iekšējā, gan ārējā finanšu kontrole, un tāpat arī parlamentārā finanšu kontrole varētu būt uh, efektīvi īstenota. Es sāku savu profesionālo karjeru 80. gados Centrālajā bankā, un tas sakrita arī ar Slovenijas centieniem pēc neatkarības. Tajā laikā es nodarbojos ar fiskāliem jautājumiem, ņemot vērā, protams, to, ka uh, mūsu vecā iekārta nebija fiskāli ilgspējīga. 90. gados es strādāju Pasaules bankā, jo bija dalībvalstis, tās dalībvalstis, kas kļuva par Eiropas Savienības dalībvalstīm 2004. gadā strādāja, lai nodrošinātu atbilstošu ekonomisko vidi savās valstīs un lai nodrošinātu arī atbilstošu vidi valsts finansējumu vidū. Lai nodrošinātu arī atbilstošu nodokļu maksātāju līdzekļu izlietojumu. Es atgriezos 98. gadā Slovenijā un Tā laikā es eh, darbojos sarunvešanas komandā, ko vadīja uh, Potočņika kungs. Vēlāk viņš kļuva par komisāru, un es biju atbildīgs par valsts finansējumu, un biju atbildīgs par to, lai sakārtot mūsu likumdošanu, gan arī no metodoloģiskās puses, lai tiktu izstrādāts atbilstošais pamats. GFS un KOFOKA klasifikācija bija jānodrošina mūsu valsts finansējumā, un tādā veidā Slovēnija izpildīja kritērijas un varēja kļūt par Eiropas Savienības dalību valsts diezgan ātri. Tā laikā es strādāju arī kā atbildīgais par pirmsiestājas fondu izlietojumu un sadalījumu Slovēnijā. Un 2004. gada 1. maijā Slovenija kļuva par Eiropas Savienības dalību valsts. Tajā laikā es biju arī Slovenijas valdībā Eiropas lietu ministrs, un mans uzdevums bija nodrošināt, lai visās jomās, sadarbojoties ar komisiju, un tāpat arī visās akī komunitēra jomās, Slovenija atbilst un nepieciešamajiem nosacījumiem. Kāpēc es esmu izvirzīts kā kandidāts? Uh, Eiropas revīzijas palātas locekļa statusam. Man liekas, ka ir trīs ļoti svarīgi priekšnosacījumi, lai varētu efektīvi izmantot nodokļu maksātāju līdzekļus likumdošana ar atbilstošu klasifikāciju, otrām kārtām nepieciešama efektīva augstākā revīzijas struktūra augst, uh, valsts augstākajā un Eiropas līmenī, un trešais ir parlamentārā kontrole jo tieši tā principā nodrošina sabiedrības debats par to, kā līdzekļi tiek izlietoti. Visas savas profesionālās karjeras laikā Slovenijā es esmu devis būtiski ieguldījumu divos no šiem trim ļoti svarīgiem elementiem. Esmu devis ieguldījumu Slovenijas likumdošanas sakārtošanā, valsts finansējuma jomā un esmu līdzdarbojies arī parlamentārās kontrolas jomā, kuru mēs ieviesām kopā ar valsts uzskaits komitejas locekļiem. Uzskatu, ka ja jūs mani atbalstīsiet kā revīzijas palātas uh, locekļu kandidātu, tad uh, es darīšu tiešām visu iespējamo no savas puses, lai nodrošinātu, ka uh, Eiropas parlamenta kontrols funkcijas tiktu īstenots, lai notiktu sadarbība ar revīzijas palātu un tādējādi, lai Eiropas Savienības nodokļu maksātājiem būtu skaidra sajūta, ka līdzekļi tiek pareizi izmantot. Paldies! Grazie. Diamo la parola al relatore, onorevole. Paldies. Un tagad došu vārdu uh, referentei uh, Sanders kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, sirsnīgi sveicu kandidātu mūsu vidū, gribētu uzdot jautājumu, pamatojoties uz uh, jūsu lielo pieredzi arī starptautiskā sfērā. Jūsu pieredze ir uh, ārkārtīgi interesanta. Uh, tomēr uzmanību gribētu vērst uz jūsu iespējamiem pienākumiem. Es uh, uzklausīju, ka jums ir dažādas idejas, noderīgas idejas attiecībā uz šo sadarbību starp mūsu komiteju un revīzijas palātu. Tātad revīzijas palāta ir institūcija, kurā jūs gribētu strādāt. Varbūt jūs varētu izvērstāk pastāstīt par šīm samām idejām. Jūs savās rakstiskajās atbildēs esat norādījis, ka uzskatat, ka šīm divām struktūrām iestādēm ir ļoti līdzīgi uzdevumi. Varbūt jūs varētu konkrētāk to izvērstāk pastāstīt. Mēs šeit nerunājam par kādu pienākumu pārklāšanos, bet eh, drīzāk jā, mēs varam uzskatīt, ka katrai struktūrai ir savi mērķi, tomēr ļoti saskaņoti, papildinoši. Tā tad jautājums ir sekojošs. Eh, bijušais eh, šīs komitejas vadītājs Škungs izstrādāja ziņojumu un sadarbībā ar uh, revīzijas palātu uh, tika paredzēta arī revīzijas palātas uh, radikāla revīzija. Tātad, lai tur netiktu pārstāvēts 27 dalība valsts, katra kā tāda, lai revīzijas palātā būtu mazāks revidentu skaits. Tātad, tā vietā, lai būtu 27 revidentu kolēģija, Un tādā gadījumā varētu pastāvēt zināmas aizdomas, ka katrs revidents aizstāv savas valsts intereses. Mēs uh, gribētu tiešām uzzināt, vai jūs reāli dzīvē varētu saglabāt tādu neatkarīgu pozīciju. Un tad vēl uh, jūs atbilžu beigu daļā ir uzdots jautājums, vai jūs būtu gatavs atkāpties vai arī atsauktu savu kandidatūru, ja parlaments eh, paustu negatīvu nostāju attiecībā uz jūsu kandidatūru. Es neradu tur pietiekamu atbildu šo jautājumu. Es no jūsu atbildes secinu, ka, ka tā būtu, bet pastāv tomēr zināmas eh, šaubas, vai tas tā būtu. Tā tad eh, gluži atklāti gribu jums uzdot jautājumu. Ja mēs, piemēram, izlemtu, ka jūs neesat eh, piemērots kandidāts, vai jūs atsaukt savu kandidatūru, protams, es nesaku, ka tā tas būtu vai ir, bet tāds pieņēmums. Paldies par jautājumiem. Es uzskatu, ka uh, budžeta kontrolas komiteja un uh, revīzijas palāta šīm divām struktūrām ir uh, līdzīgi uzdevumi vai misija, bet zināmā mērā arī papildinoši. Un ko es ar to domāju? Budžeta kontrolas komiteja izskata konkrētus ziņojumus, kurās ir runa par komisiju, par konkrētu dalību valsti un kur ir runa par to, un ziņojumos ir runa par to, kā tiek tērēti nodokļu maksātāju līdzekļi. Slovenijā mums bija tā, ka agrākos laikos mums bija uzklausīšana un parlamenta deputāti uzdeva jautājumus Slovenijas revīzijas palātas locekļiem tādā pašā veidā, kā tiek uzdot jautājumi valdībai. Tātad šī papildināmība izpaužas tādā ziņā, ka es uzskatu, ka eh, revīzijas palātas locekļi principā strādā priekš jums, un jūs izmantojat šo revīzijas eh, palātas rezultātus, lai atkal uzdotu jautājumus un balstoties uz mūsu sniegtiem rezultātiem, lai jūs mainītu likumdošanas uh, procedūras un tādā veidā tiktu nodrošināta efektīva nodokļu maksātāju līdzekļu izmantošana. Ja mēs varētu rast šādu darbības veidu, struktūru, kā jau es teicu, kad revīzijas palātas uh, locekļu darbs un viņa ziņojumi būtu jūsu darba pamats, tad tas būtu liels solis uz priekšu. Uh, tas saistās arī ar šo jautājumu, ko jūs uzdevāt beigās par to, vai es atkāptos, ja jūs mani kā kandidātu nevērtātu pozitīvi. Es šeit esmu ieradies, lai uh, pastāstītu par sevi, un tieši tāpēc es arī esmu uh, kandidāts un man ir konkrēta profesionālā karjera, un es nesaskatu nevienu konkrētu iemeslu, kāpēc mēs nevarētu efektīvi sadarboties. Jo es, kā revīzijas palātas loceklis, varētu jums palīdzēt pārskatīt to, kā Eiropas Savienības nodokļu maksātāja nauda tiek izmantot. Man ir pieredze un uh, Slovenijā mums ir nodrošināta atbilstoša nosacījuma atbilstošai finanšu uzraudzībai, un tas savukārt ir nodrošinājis uh, tādu labu, veselīgu uh, finansiālā menedžmenta kultūru Slovenijā. Un, uh, ja es negūtu jūsu uzticību, tad man, protams, būtu ļoti grūti ar jums sadarboties, un tāpēc es ceru uz jūsu atbalstu. Un otrs jautājums par šo 27 locekļu kolēģiju vai par cita veida struktūru revīzijas palātā. Es uzskatu, ka, jā, ir menedžmenta teorijas, kas norāda, ka ir vairāk kā septiņi cilvēki telpā, tad ir grūti pieņemt lēmumus, tad tā ir vairāk kā tāda sapulce, kur katrs uh, uh izsaka viedokļus, bet uh, varētu būt. Pre-hearing varētu būt, teiksim, vairākas palātas, četras, teiksim, kurās atsevišķi tiek izskatīti atsevišķi ziņojumi vai jautājumi, un pirms tie tiek pārlunāti revīzijas palātā kop, kopumā. Varbūt tas būtu solis pareizajā virzienā. Bet eh, jāsaka, šobrīd man vēl nav šai ziņā visa informācija manā rīcībā, lai es pilnīgi varētu pastāvēt par vienu vai otru variantu. Katrā ziņā, ja darbs tiek organizēts tā, ka ir mazākas uh, grupiņas revīzijas palāca ietvaros, teiksim, mazākas grupiņas izstrādā ziņojums vai aplūko vienu ziņojumu, un tad konkrētais ziņojums tiek izskatīts uh, vairākās uh, stadijās, un tikai pēc tam Eiropas palāta pilnā sastāvā apstiprina konkrēts ziņojums, tad es domāju, jā, mēs varētu uzvar, uzlabot darba efektivitāti. Un, uh, Domāju, ka tas palīdzētu arī mums, revīzijas palātas locekļiem, tas palīdzētu mums strādāt vislabākajās eh, jūsu komitejas interesēs un parlamenta interesēs, tātad nodrošinot šo pārskatu par eh, līdzekļu izlietojumu. Sí, gracias. Eh, gracias. Paldies par atbildēm. Turpina Sanders kundze. Es redzu, ka jums ir liela pieredze arī sadarbībā ar Pasaules banku. Tas, protams, ir ļoti noderīgi, un jūs iespējams zinat, ka viena no problēmām, ar ko mēs saskaramies šobrīd komitejā, ir Eiropas finansējuma izlietojums tieši sadarbībā ar citām starptautiskajām institūcijām, piemēram, apvienotajām nācijām, Pasaules banku, tātad tieši kopēja finansējuma izlietojums. Vai jums ir kādas idejas, kas varētu mums palīdzēt veikt kontroli pār šādiem kopīgi izmantotiem līdzekļiem? Un vēl. Tad, kad es uh, uzdeva jautājumu, vai jums ir paredzama kāda tiesvedība tuvākajā laikā, jūs teicāt, iespējams šķiršanās. Simplemente aclararnos, asegurar. Tā tad eh, izskanēja eh, šāds apgalvojums no jūsu puses. On the question of effectiveness of international... Runājot par uh, starptautiskām institūcijām, piemēram, Eiropas Savienībai sadarboties ar apvienotiem nācijām palīdzības sniegšanā, runāt par šo līdzekļu kontroli. Manu 6-7 gadu pieredze Pasaules bankā rāda, ka ir atšķirības starp uh, finanšu institūcijām un citām, teiksim, ANO institūcijām. Te es jums varētu dot piemēru. Es esmu kā ekonomists eh, līdzdarbojies eh, Bosnijas un Hercegovinas pēc kāra restruktūrācijas programmā. Un tur mēs sadarbojāmies ļoti labi gan ar Eiropas Savienības institūcijām, bet eh, bija problēmas ar citām institūcijām. Šādā gadījumā mēs runājam par situāciju kad uh, ir pārāk daudz institūciju kā klāt, un ir ārkārtīgi svarīgi, lai šādā situācijā kāds uzņemtos vadību. Pēc kara rekonstrukcijā Bosnijā Hercegovinā 95, 96. Pasaules banka uzņēmās vadību, un man liekas, mēs veicām apmēram 95-96% eh, šī darba, tātad mums bija mandāts tik lielā mērogā. Mm. Es, protams, varētu šo pieredzi izmantot savā tālākajā darbā, bet es negribētu publiski izteikties un apgalvot, ka tas, kas notiek starptautiskās palīdzības sniegšanas jomā, ka tas ir nepareizi. Ja misija ir labi izstrādāta un ja attiecīgā finansu institūcija tur līdzdarbojas un sniedz līdzekļus, tad, jā, protams, darbība var būt veiksmīga. Un ja šie līdzekļi ir jāatgūst, tad tas ir zināms veiksmes uh, priekšnosacījums, bet ja šie līdzekļi vienkārši tiek izdot kā subsīdija, tad tas jau ir cits jautājums. Tālāk. Jautājums par to, kā es esmu ziņojis par iespējamiem tiesvedības procesiem. Jā, es esmu norādījis, ka ir, zinām, tiesvedība atpakaļ uh, mājās, un es esmu atbildīgs, un uh, ir uh, valdības loceklis uh, mūsu valdībā, kas ir norādījis, ka es uh, pārāk striktas izteicies nopratināšanā. Nu, katrā ziņā tāda ir situācija. Paldies, vārds Andrēsen kundzei. <coughs> Mr. Svikl. E... Ciklikungs. Es redzu jūs sniegtajā informācijā, kā laikā no 2004. līdz 2008. gadam, kā parlamentārās komitejas vadītājs eh, valsts finansējuma kontrolas jautājumos, jūs eh, sadarbojāties ar eh, apvienotās karalists Nacionālo revīzijas biroju. Mans jautājums ir tāds, kāpēc jūsu izlēma, izvēle bija tieši Britu revīzijas Uh, struktūru, nevis, teiksim, kādas Eiropas Savienības uh, valsts uh, revīzijas struktūra. Shoe... Un otrām kārtām, runājot par uzticamības deklarāciju DAS 2008. gadam, vai jūs domājat, ka tā var nodokļu maksātājiem dot vismaz minimālu pārliecību, ka uh, viņu līdzekļi ir atbilstoši izlietot. Paldies! Why, uh, Tātad jautājums, kāpēc apvienotās karalists nacionālais, nacionālais uh, revīzijas birojas? Mēs nodrošinājām tādas kā pārejas procedūras mēs uh, izteicām tādu piedāvājumu, bet drīzāk uh, lūgumu sadarboties ar mums, un tātad aicinājām tās revīzijas iestādes, kas uh, varētu sadarboties ar mums, pieteikties. Mēs saņēmām pie, pie, piedāvājums no trīs uh, dalību valstīm, un iemesls, kāpēc mēs izvēlējāmies Brīta institūciju, ir tieši, bija tieši viņa piedāvājuma kvalitāte, tāpat arī cenas uh, līmenis un arī apvienotās karalists Nacionālā audita biroja spēja nodrošināt tiešu kontaktu un to, lai Slovenijas parlamenta parlam, revīzijas komiteja un Vestminsters apakšpalātas revīzijas komiteja, lai mēs varētu šīs divas puses strādāt kopā. Mums bija pieredzes apmaiņa, mums bija pieredzes braucieni, mēs vērojām arī, kā notiek uh, Vestminsterā revīzijas uh, komitejas sanāksmes par valsts uh, finansējumu tērējumu. Gribu norādīt uz kļūdu uh, dokumentā. Uh, tulkojumā. Bet katrā ziņā, kā es teicu, mēs varējām cieši sadarboties un guvām labu pieredzi. Un tā rezultātā pieņēmām jaunas noteikums, jaunas procedūras valsts finansējuma komitejas darbībai. Un mēs panācām, lai Slovenijā nenotiktu uh, kaut kāda partijiska noslāņošanās, bet uh, mēs prasījām valdības pārstāvjiem lai viņi sniedz atbildes uz Slovenijas revīzijas palātas locekļu jautājumiem, neatkarīgi no viņa politiskās uh, piedarības, un es domāju, ka tas bija vēl viens tāds ļoti liels papildus ieguvums. 2008. gads. Vai tas ir pareizi novērtēts? Es domāju, ka tieši tas ir jūsu kokabu uzdevums to, to, par to lemt, vai šis vērtējums ir pareizs. Es negribētu to komentēt. Domāju, ka metodoloģija un attiecība starp uh, riska līmeni un testēšanas apjomu, es domāju, ka tas nodrošina kaut kādus minimālus priekšnosacījumus, lai mēs, Eiropas revīzijas palāta, varētu sniegt uh, atzinumu par budžeta izlietojumu. Bet, protams, kā jau jebkurā augstākas, augstākās revīzijas palātas darbā. Protams, vienmēr ir iespējami uzlabojumi, kurā virzienā tiem uzlabojumiem vajadzētu būt. Tas būs lielā mērā atkarīgs no debatēm starp jums un e, Eiropas revīzijas palātu. Jo Eiropas parlaments ir tas, kurš galu galā veids šo finanšu uzraudzību Eiropas nodokļu maksātāju vārdā, un es uh, uzskatu, ka centieni mainīt metodoloģiju un uh, veikt ziņojumu balstoties, eh, veikt darbu balstoties konkrētiem ziņojumiem, es domāju, ka tas sniedz uh, arvien labāku situācijas atspoguļojumu par to, kā nodokļu maksātāju līdzekļi tiek izmantoti. Deutsch. Deutsch kungam vārds. Tisztelt elnök úr, tisztelt eh, tagjelölt úr, két kérdésem lenne. Priekšsēdētāji, man ir divi jautājumi mūsu kandidātam. Diemžēl mēs neesam saņēmuši nekādu informāciju viņa atbildēs uz mūsu uzdotiem jautājumiem. bet 2004. Eh, gadā Slovenijas parlaments neatbalstīja jūsu kandidatūru eh, valsts eh, revīzijas biroja priekšsēdētāja amatam. Centriski kreisās politiskās partijas bija vairākumā parlamentā tajā laikā. Uh, Un uh, iespējams, ka tas varbūt nebija politiski iemeslu dēļ, varbūt viņi bija atraduši kaut kādas citas problēmas uh, saistībā ar jūsu kandidatūru. Jā, Slovenijas uh, parlaments uzskatīja, ka jūs bijāt neatbilstošs, lai kļūtu par uh, valsts augstākās revīzijas palātas uh, priekšsēdētāji, kā lai Eiropas parlaments jūs uzskata par atbilstošu Eiropas revīzijas palātas locekļamatā? Otrais jautājums. Ajala Senders kundze jau minēja šo lietu. Un jautājums ļoti vienkāršs. Budžeta kontrolas komiteja. Ja tā neatbalsta kādu kandidatūru, tad Jautājums ir tāds, vai jūs atsaucat savu kandidatūru, jā vai nē? Tā tad atbilde, jā vai nē. Mēs gribam tādā veidā, lai jūs atbildat, ja jūs nevēlaties atsaukt savu kandidatūru, ja mēs nesniedzam jums atbalstu, jums ir uz to visas tiesības, bet es domāju, ka jūs esat izvairījies no skaidras atbildes sniegšanas uz šo jautājumu. Kā jau es teicu, es gribētu skaidri dzirdēt jā vai nē no jums, jo abas pozīcijas ir uh, aizstāvams, bet mēs skaidri gribētu dzirdēt jūsu viedokli. Tātad, vai jūs atsaukt vai neatsaukt savu kandidatūru, ja mēs nesniegt jums savu atbalstu. Paldies uh, par abiem jautājumiem. 2003. gadā, 2003. gada beigās es uh, biju uh, kandidāts Slovenijas augstākās uh, revīzijas uh, iestādes vadītāja amatam. Balstoties uz manu darbu, laikā no, 88. Līdz, no 98. līdz 2000. gadam, un tajā laikā mēs izstrādājām caurskatāmu likumdošanu, Slovenijā mani pazina kā personu, kas ir uh, neatkarīga, bet tāpat laikā ļoti grūti pārliecināma Tātad manā gadījumā, ja es uzskatu, ka kaut kas ir uh, tā vai savādāk. 98. laikā no 98. līdz 2000. gadam es biju uh, valsts sekretārs centriski kreisajā partijā un varētu domāt, ka centrēja kreisajā koalīcija man būtu atbalstījis 2004. gada februārī uh, šī, kā šī amata kandidātu. Kāpēc tas tā nenotika, es nevaru paskaidrot, jo balsojums bija aizklāts. Un tas bija aizklāts balsojums, kurā bija nepieciešams absolūtais uh, balsu vairākums. Tātad, ja mēs runājam par visiem parlamenta deputātiem, visi balsoja. Un, protams, bija tādas baumas, ka ka ar mani nevar viegli manevrēt, un tāpēc bija tādi, kas negribēja man eh, dot šo deviņu gadu mandātu. Šī centrēja kreisā koalīcija uzskatīja, ka nākošā gadā uzvarēs vēlēšanās. Nu, katrā ziņā man šis mandāts netika dots. Pēc tam man tika piedāvāts aizstāt Potočniku kungu kā Eiropas lietu ministru, kā cilvēku, kurš strādā pie ļoti svarīgiem Slovenijas attīstības jautājumiem, tāpēc es negribētu teikt, ka es neguvu uzticību no Slovenijas uh, parlamenta puses, jo atklātā balsojumā, kad, man, kad par mani balsoja kā par ministru, tad uh, es guvu šo uzticību, bet uh, man netika dots šis mandāts uz deviņiem gadiem, jo toreiz bija uh, atspolitiskās debatas. Es esmu zināms, uh, pazīstams kā neatkarīga persona, un es savās atbildēs esmu norādījis savu nostāju. Es nevaru atbildēt uz jā, ar jā vai nē uz jūsu pēdējo jautājumu. Man ir 20 gadu karjeru kā, kā tehnokrātam, kā speciālistam. Ja tas nav pietiekams jūsu atbalstam, tad, protams, ir ārkārtīgi sarežģīti strādāt man kā potenciālam revīzijas palātas loceklim bez jūsu pilna atbalsta. Jo sadarbība vienkārši nebūtu iespējama. Tāpēc atbild uz jūsu jautājumu ir acīm redzama. Protams, ja es negūšu jūsu atbalstu, tad es atgriezīšos mājās. Grazie, ringraziamo il candidato designato, signor. Paldies. Procediamo oltre alle. Vēlējos pateikties kandidātu kungam par izklāstu un tagad ķersimies pie nākamā kandidātu uzklausīšanas. Kandidātu. Cominciamo col candidato designato. Tagad katram kandidātam tiks sniegts tikai 20 minūtes. Un pirmo uzklausīsim Jānu Kīmšta kungu, ko ir iecēluši Čehijas varas iestādes. Un e, tā būs kandidāta atjaunošana amatā. Tālāk uzstāsies Kersti Kaljulaidas kundze no Igaunijas un Igaušs Ludbaušs kungs no Latvijas.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 trīs ļoti labi e, šajā komitejā pazīstams kandidātus, un es vēlējos dot vārdu kandidātiem, lai viņi īsumā iepazīstinātu ar sevi, nu varbūt uz pāris minūtēm, un pēc tam došu vārdu Ailai Sanders kundzei, kas ir referente. Pirmais Kīņšta kungs, vai jūs vēlētos sākt savu uzstāšanos? Tikai divas minūtes jums. Paldies, paldies priekšsēdētāji kungs. Es esmu patiešām ļoti pagodināts, ka es es, esmu uzaicināts uz jūsu komiteju un ka uh, mana kandidatūra tiek apspriesta uz otro pilnvaru laiku. Un uzreiz, kad es iestājos revizijas palātā, man, uh, manā kompetencē bija ārējais dienests, ārējās aktivitātes un uh, Savā pilnvaru laikā es divas reizes biju atbildīgs par uh, igadējo ziņojumu attiecībā uz attīstības fonda līdzekļu izmantojumu un tālāk arī bija veiktspējas revīzija par īpašiem uzņēmumiem. Es uh, izpētīju to, kā norisinās uh, attīstības palīdzības sniegšana. Esmu sagatavojis trīs īpašos ziņojumus pagātnē un esmu patiešām gandarīts, ka visi tie tika vērtēti atzinīgi. C sevišķi ņemot vērā Eiropas Savienības palīdzības sniegšanu vides un veselības aprūpas sektoram, kā arī komisijas eh, nevalstisko organizāciju pārvaldību. Tad, kad darbojos revīzijas palātā, tāpat es darbojos eh, dažās eh, horizontālajās grupās, biju revīzijas palātas administratīvās komitejas loceklis un tāpat darbojos arī ārējās rīcības nodaļā. E, man bija arī jāpārstāv grupa, atri, attīstot vairākas metodoloģijas vadlīnijas, it sevišķi ņemot vērā tiešo budžeta atbalstu. Nu, tas bija pāris minūtēs par mani un runājot par savu karjeru. Es e, patiešām biju pagodināts, ka varēju sadarboties e, ar jūsu komiteju pagātnē un ceru, ka jūsu uzticību iegūšu arī nākotnē. Paldies! Paldies, paldies Kīnštakungam. Tagad došu vārdu Kaljulaidus kundzei. Viņa ir no Igaunijas lūdzu. Paldies, paldies priekšsēdētāji kungs. Mani patiešām. Uh, ļoti iepriecina iespēja atkal uzstāties jūsu komitejas priekšā pēc sešiem gadiem, kad esmu darbojusies revīzijas palātā. Es esmu strādājusi pie finanšu revīzijām un es biju arī atbildīga par uh, iekšējās politikas un izpētes jomu. Tieši tagad es esmu atbildīga par uh, kohēzijas jomas izvērtējumu kā mani kolēģi, e, es arī darbojos e, palātas administratīvajā komitejā un vadīju palātu divus gadus. Un man patiešām bija jāveic daudz ambiciozu uzdevumu, es biju priecīgi par to un es e, ceru, ka esam arī snieguši nopietnu ieguldījumu kopējā darbā. Ja mēs runājam par īpašiem ziņojumiem, es sastādīju divus, tas bija par Galileo un uh, Uh, eh, par vienu no fondiem, un es esmu patiešām ļoti priecīga, ka mēs eh, ļoti labi sadarbojamies ar jūsu komiteju, mums bija labas diskusijas, jūs sniedzāt savu vērtējumu par eh, ļoti plašu tematisko loku. Es tāpat biju revīzijas Eiropola revizijas palātas locekli, revizijas komitejas locekli un tāpat darbojos uh, pašizvērtējumu vadības grupā un tieši tagad es uh, cenšos uh, pēc iespējas labāk izmantot savus zināšanas, lai varētu izstrādāt jaunu metodoloģiju. Mums ir tā sauktā DAS uzticības paziņojuma darba grupa, ideja apkopošanas grupa, mēs tur veicam dažādas izvērtējumus un es, protams, saprotu, ka arī arī jūsu uh, komitejas sniegums šeit ir ļoti augst vērtējams. Es uh, gaidu locekļu jautājumus un es ceru, ka jūs savu uzticību man sniegsiet arī nākotnē. Paldies! Un tagad vārds Ludboškungam no Latvijas lūdzu. Uh, thank you, uh, Mr. Chairman, honorable member. Paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs, uh, godātie parlamenta deputāti. Es vēlējos pateikties par man sniegto iespēju izstāties jūsu priekšā un īsumā pastāstīt par savām aktivitātēm pēdējo sešu gadu laikā. Pirmām kārtām es biju atbildīgs par aizdevumiem un aizņēmumiem un biju atbildīgs par 10. un 11. nodaļu. Eh, es eh, tātad sastādīju 10. un 11. nodaļu igadējam palātas ziņojumam, eh, vienreiz sastādīju palātas atzinumu, un nesen es varēju piedāvāt divus īpašos ziņojumus jūsu komitejā. Pirmais bija par pārvaldību, un otrs attiecās uz banku pasākumiem attiecībā uz meida programmām, tātad saistībā ar vidusjūras reģionu valstīm. Ja mēs runājam par horizontālajiem uzdevumiem, kopš 2006. gada es darbojos administratīvajā komitejā, kopš 2008. gadā es darbojos vadības komitejā, es uh, veicu vairākus uzdevumus un līdzīgi kā uh, mani kolēģi, tātad mēs visi trīs reiz darbojāmies administratīvajā komitejā un es arī biju Kajulandas kundzes priekšgājējs kā komitejas priekšsēdētājs. Tieši tagad mēs strādājam pie īpašā ziņojuma, kas ir veltīts ļoti būtiskam jautājumam, proti par atbalstu sniegšanu MVU un tāpat darbojos palātas darba grupā, kas risina uh, finanšu un ekonomikas krīzes jautājumus. Es uh, arī rēķinos ar jūsu atbalstu, ceru, ka varēšu to baudīt un ceru, ka jūsu balsojums tātad būs pozitīvs un jūs man sniegsiet atkal iespēju darboties turpmāk revizijas palātā. Liels paldies! Saka priekšsēdētājs, tagad došu vārdu Ajāla Senders kundzei, viņa referente, un uzdos jautājumus, lūdzu. Paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs! Šeit ir atkārtot kandidātu iecelšana amatā. Mēs ar šīm personībām jau esam pazīstami, viņi jau ir vairākas reizes ieradušies mūsu komitejā un savos jautājumos. Es vēlējos runāt par nākotni, jo revizijas palāta tiek reformēta. Un um, tagad tā ir varbūt iegājis tādā jaunā attīstības posmā. E, Kīnšta kungam vēlējos pavaicāt, Vai viņš nevarētu detalizētāk paskaidrot, nu tā konstruktīvi, jo komiteja jau e, ši, šos revīzijas paziņojums e, neizmanto tikai tā formāli, mēs vēlamies arī konkrēts risinājums problēmām mums bija problēmas, kas skāra starptautiskās organizācijas, un Kīnšta kungs, eh, varbūt runājot par nākotnes aktivitātēm, kā jūs piedāvātu uzlabot Eiropas līdzekļu revīzijas procedūras. Protams, jūs teicāt, ka ir arī NVO, ir eh, sadarbība ar NVO, un jūs vēlaties eh, varbūt tādu centralizētāku pieeju, lai situācija varētu uzlabot. Un tāpat eh, jūs vēlaties eh, izvairīties no līdzekļu pārāk lielas fragmentizācijas starp eh, dažādām NVO. Un nākotnē būs šis ārējās rīcības dienests, tur būs arī diplomātiskais korpus. Ko jūs varēsiet darīt šajā kontekstā? Kas notiks ar tām organizācijām, kas sadarbosies ar ārējās rīcības dienestu? Jo ārējās rīcības dienests ir. Uh, uh, Eiropas Savienības degpunktā. Varbūt jums ir jāpadomā par lēmumiem, par pietiekami labiem revizijas lēmumiem, kas varētu ietekmēt uh, situāciju šajā jomā. Tālāk uzdošu jautājumu Kaljulaidus kundzei. Felicitarla, más que a preguntar. Vairāki kolēģi minēja, ka mums vajadzētu īstenībā uh, jūs apsveikt, nevis jums uzdot jautājumus. bet kā referente es tomēr esmu apņēmības pilna uzdot jautājumus. Salīdzinošā izvērtējuma grupā, veicot pašu izvērtējumu, kad eh, tika pieņemts lēmums par reformas veikšanu revīzijas palātā, Tas mums sniedz jaunas garantijas, ņemot vērā uh, uzklausīšanas procedūru. Tā tad ir ieviests arī jaunas procedūras. Kā jums šķiet, kādas iespējas vēl ir paredzētas, lai uzlabotu tās kontrolas, ko veic revīzijas palātas kontrolieri? Un tālāk par DAS ziņojumu ņemot vērā uh, dažādās budžeta procedūras, uh, protams, ir arī vairāk gadu procedūras, kas eh, attiecas uz tādām kā vairākām finansējuma paudzēm. Ko mēs varētu darīt, lai uh, raidītu pareizo signālu pilsoņiem, proti, ka ir arī jākoncentrējas uz uh, sliktajiem laikiem. Un tālāk Ludbožkungam vēlējos pavaicāt par administratīvo komiteju un budžeta izpildi. E, kādus e, uzlabojumus jūs šeit vēlētos pieredzēt? Tātad, kā varētu uzlabot e, revīzijas palāca efektivitāti, sevišķi ņemot vērā ekonomiskās krīzes kontekstu? Uh, dalību valstis vēlējās redzēt eh, procedūru vienkāršošanu. Protams, mums arī ekonomiskā krīze ir jāizmanto kā iespēja, lai vienkāršotu pastāvošās procedūras attiecībā uz programmām un pasākumiem. Un mēs nevēlamies, lai šajā kontekstā ciestu budžeta kontroli. Mēs vēlamies, lai finansējums tiktu izveidu, izmantots pamatoti un eh, mērtiecīgi. Tā tad, eh, paturot prātā 2020. gada stratēģiju, eh, ko jūs varētu teikt? Lūdzu, Kīņšta kungs pirmais. Čermen. Paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs. Pirmām kārtām es runāšu par starptautiskajām organizācijām un ir skaidrāks par skaidru. ka Eiropas eh, komisija investē lielu līdzekļu daļu, tā tad uh, liels līdzekļu apgrozījums norisinās tieši caur starptautiskajām organizācijām, piemēram, Pasaules banka ir uh, šeit uh, ļoti stabila organizācija, tik niegta arī at, tiks sniegts atbalsts un palīdzība arī valstīm, ko krīze skāra vissmagāk nesen. Uh, mēs eh, nācām klajā ar revīzijas paziņojumu, tas tika nosaukts ANO 1 un eh, tur tika vērtēts eh, komisijas līdzšinējais darbs vai naudas apgrozījums tātad starptautiskajās organizācijās norisinās pietiekami mērtiecīgi un pamatoti un tika izvērtēts izvērtētas visas priekšrocības un zaudējumi, ņemot vērā. That, that in some cases, uh, radas... ņemot vērā naudas novadošanu starptautiskajām organizācijām. Un tagad eh, mēs sagatavojam finanšu regulējumu pārskatīšanu, un eh, šajā regulējumā ir arī atrunāts konkrēts iespējas, proti, ka eh, komisijai vajadzētu pārvaldīt vairāku donoru fondus, trasta fondus un, eh, protams, eh, tas varētu arī sniegt savu ieguldījumu budžetā. Es domāju, tā ir laba pieeja un arī jauna izvēle, ņemot vērā to, ka komisija ir viens no lielākajiem līdzekļu piešķīriem, viens no lielākajiem donoriem. Un e, varbūt tāda skandalozākā lieta bija. Trust fund and, uh, you know, we bija saistīta ar eh, vienu fondu, un eh, komisija šeit nevarēja neko daudz ietekmēt, jo tā fondu principā nepārvaldīja. Tālāk par starptautiskajām organizācijām. Šis ir ļoti jūtīgs jautājums, un jūs noteikti būsiet dzirdējuši ka ir arī uh, vairāki stimuli, kādēļ komisijai vajadzētu pašai pārvaldīt fondus, proti tā ir piekļuva dokumentācijai, piekļuva, kas tiek uh, piešķirta gan Eiropas komisijai, gan revīzijas palātai. Un tā varētu īstenot um, saulaicīgu un loģisku FAFA darbošanos. Oh, ja mēs runājam par NVO, mēs eh, esam piedāvājuši patiešām tādus plašus un pamatīgus revīzijas rādītājus. Mēs spriedām, cik lielā mērā komisija var iesaistīt savā darbā eh, NVO, pieņemot arī strateģisks lēmums par attīstības palīdzības sniegšanu. Protams, eh, tas ir komisijas uzdevums, bet mēs savā pieejā bijām ļoti kritiski. Otrām kārtām Eh, varbūt tur nebijām tik kritiski. Mēs runājām par uh, komisijas, uh, par to, kā komisija pārvalda NVO, kā uh, tiek īstenotas tavu aktivitātes, ņemot vērā to, ka daudz NVO saņem uh, komisijas finansiālo atbalstu, piemēram, uh, izveidot dažādas kapacitātes un izstrādājot papildus struktūras. Protams, uh, E, diskusijas turpinās, mēs e, turpināsim diskusijas arī nākotnē, un es ceru, e, ka uh, komisijas darba secīgums šeit netiks ietekmēts, un NVO, protams, ir arī mūsu turpmākie partneri, sadarbības partneri, sniedzot attīstības palīdzību. Es esmu redzējis, kā NVO darbojas uz vietas, un ir vairākas valsts, kur ir politiski nestabila situācija, un īstenībā NVO ir tāds vienīgais cerības tariņš, vienīgais palīdzības sniedzējs, kas var uh, Eh, sniegt kaut kādu, kādu minimālu atbalstu. Tālāk turpinās diskusijas eh, par turpmāku struktūru padziļināšanu, bet es esmu dzirdējis, ka komisija joprojām būs atbildīga par konkrētu programmu īstenošanu un palaišanu. Tātad tās ir programmas, kas par, paredzētas palīdzības sniegšanai šādos reģionos, un es ceru, ka reformas neietekmēs procesu secīgumu. Paldies! Paldies. Eh, tagad Kalju Laidus kundze. And... Paldies. Ja mēs runājam par salīdzinošo izvērtējumu, bija skaidrs, ka eh, revīzijas palātai ir jāatrod tās jomas, kur ir iespējama turpmāk uzlabojuma un kur ir iespējams eh, virzīt uz priekšu efektivitāti. Gūtie rezultāti norāda, ka mēs varam uzlabot saziņu gan iekšējo, gan ārējo saziņu, un es vēlējos uzsvērt savu viedokli. Uh, revidents ir uzticams tikai tad, ja viņš ir pilnībā caurskatāms, tātad caurskatāmību no nodrošina arī tāda atgriezeniskā saikne. Komisijai ir jāsazinās ar dalību valstīm, ir jāraugās, eh, kāda ir uzlabojuma, kāda ir attīstība, kā, eh, cik saulaicīgi tiek sniegti paziņojumi par finansējumu apgūšanu Un, protams, eh, mēs eh, runājam arī par N plus 1 klauzulu par to, kā dalība valsts ir izmantojuši kohēzijas fonda līdzekļus. Protams, eh, visiem revidentiem ir jābūt informētiem par metodoloģiju un uh, Eh, protams, jums ir eh, ļoti liela pieredze pārvaldot Eiropas Savienības budžetu, un es ceru, ka mūsu mērķi vairāk vai mazāk būs visai līdzvērtīgi. Mēs varam izmantot savu līdzšinēju metodoloģiju. Ja tā būs caurskatāma, godīgi atklāta, tad es ticu, ka citi ies arī eh, roka rokā ar mums, un es domāju, ka tas ir labākais. Uh, labākais instruments, kā uzlabot kvalitāti. Ja mēs runājam par vairāk gadu plāniem un par to, kā pārliecināt pilsoņus par savu uzskatu pareizību, proti, ka mēs daudz ko esam panākuši, ka arī koheizijas problēmas ir atrisināts. Īstenībā šeit nevar būt tik viennozīmīga atbildi, jo es neuzskatu, ka visas problēmas ir pilnībā atrisinātas. 2008. gada ziņojumā bija rakstīts, eh, ka pārvaldības eh, iestādēm ir eh, jāpievērš uzmanība līdzekļu apgūšanai un revīzijas palāta var revidēt tikai pēc tam, kad kaut kas jau ir noticis, un eh, mēs varam sniegt paziņojumu arī sabiedrībai. Ja mēs runājam par jauno programmēšanas periodu, uh, mēs esam eh, sapratuši, ka komisija ir ievērojusi savus termiņus, ir izvērtētas pārvaldības un kontrolas sistēmas un uh, ir notikuši maksājumi. Mēs esam dzirdējuši, ka sākotnējie maksājumi uh, nav bijuši tik kļūdaini, tātad bijis mazāk kļūdu nekā iepriekšējā programmēšanas periodā, un mēs ceram, ka situācija uzlabosies nākotnē. Un, protams, joprojām pastāv iespējas, ka nākotnē būs vairāk kļūdu. Ja mēs vēlamies pārliecināt pēc iespējas lielāku sabiedrības daļu, ka mūsu darbs ir uzlabojies, mums ir jāuzlabo arī caurskatāmība, mums ir jābūt godīgiem savās aktivitātēs, jāpadomā, ko var darīt komisija, ko var darīt uh, dalību valstis un revīzijas palāta uzskata, ja ir šādas tikšanās starp trim pusēm, tad mums ir eh, jāsaka, ka mēs darbojamies Eiropas Savienības pakļautībā un darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai uzlabotu procedūru efektivitāti. Protams, mums ir jādomā nevien par kļūdām, bet arī par sasniegtajiem rezultātiem. Thank you Protams, eh, tas sniegs labāku un plašāku kopainu un ļaus mums labāk saprast, kas notiek kohēzijas jomā un vai pašreizējais kohēzijas uzstādījums vispār ir eh, tāds dzīvot spējīgs nākotnē. Es vēlējos teikt, ka finanšu pārvaldības problēmas eh, zināmā mērā kalpo par indikātoru, kur kohēzijas politika ir cietusi neveiksmi. Paldies, Lutbaškungs, lūdzu. Thank you. <clears throat> Thank you, Mr. Chairman. Paldies, uh, priekšsēdētāji. Runājot par administratīvās komitejas nākotni, gribētu tikai teikt to, kas jau ir norādīts palātas stratēģijā no 2009. līdz 2012. gadam. Mums ir divi vispārējie mērķi - tātad maksimizēt savu ietekmi un uzlabot mūsu rīcībā esošo resursu efektīvāku izmantošanu. Runājot uh, par administīvo komiteju, tas ļoti cieši saistās tieši ar šo otru elementu. Tas nozīmē, ka palātā mēs cenšamies administīvās komitejas ietvaros uh, nākt klajā ar jaunām politiskām nostādnēm attiecībā gan uz informācijas tehnoloģiju, uz cilvēku resursu politiku. Piemēram, paņemsim cilvēku resursu politiku kā piemēru. Mēs skatāmies, kādā veidā mēs varētu uzlabot darbinieku motivāciju. Vēl viens ļoti svarīgs aspekts ir darbinieku mobilitātes iespējas, jo pastāv zinām rotācija starp revidentiem, kas nodarbojas ar vienu jomu un pēc tam, teiksim, pēc sešiem, astoņiem gadiem, ņemot vērā konkrētus gadījumus, viņi var mainīt savu atbildības un darba jomu. Ņemot vērā visu iepriekš teikto, gribētu teikt, jūs zināt, ka ministra padome nesen pieņēma jaunus palātas uh, eh, procedūru noteikumus un uh, arī ieviešanas noteikumus. Tas nozīmē, ka ir notikušas divas būtiskas izmaiņas. Kā jau Nicis līgumā bija paredzēts, uh, palāta darbojas kameru veidā. Mēs ar 1. jūniju arī šādu darbu kamerās uzsāksim, bet mums ir nepieciešams līdzsvars. Uh, Un tātad šo līdzsvaru mēs nodrošinam, izveidojot, tā teikt, pastiprināto administīvo komiteju. Un pastiprināto tādā ziņā, ka palātas priekšsēdētājs būs arī administīvās komitejas priekšsēdis un uh, dažādo grupu vai kameru vadītāji arī būs administīvās komitejas locekļi. Un pēdējais uh, šajā jautājumā kā jau jebkura augoša organizācija, un mēs uzskatām, ka revīzijas palāta arī ir tāda, mēs uzskatām, ka mūsu galvenais resurss ir revidenti. Mēs identificējām jau pirms vairākiem gadiem, ka mums trūkst revidentu. 56 audita posteņi mums vēl ir. 32 līdz šim ir aizpildīti no tiem, bet mums joprojām ir nepieciešami 24 revidenti. Mums budžeta iestādes ir norādījuši, ka ekonomiskās krīzes apstākļos ir maz ticams, ka šīs vakants tiks aizpildīts, un mēs to saprotam, un tāpēc mēs raugāmies, kā pārcelt darbiniekus no nerevīzijas funkcijām uz uh, revīzijas funkcijām, lai mēs palielinātu uh, revidentu skaitu, izmantojot iekšējos resursus. Tālāk jūs jautājums par uzlabojumiem, kāda ir iespējama saistībā ar šo ekonomisko un finanšu krīzi. Kā jau es minēju iepriekš, mēs esam izveidojuši darba grupu palātas ietvaros, un es esmu viens no trijiem šīs grupas locekļiem, un mēs cenšamies aplūkot vairākus jautājumus Un viens no tiem ir Eiropas ekonomiskās atvesļošanās plāns, kas paredz lielāku finansējumu dažās jomās vai arī lielākus avansu maksājumus dažās jomās. Es, protams, saprotu, ka tas rada papildus riskus, jo tās tieši ir tās jomas, ko mēs identificējam kā problēma jomas. Tāpat mēs turpinam aplūkot arī atbalstu maksājumu bilancei, kas ir pagarnāts trim dalību valstīm kuras nav Eirozonas valstis - Latvija, Ungārija un Rumānija. Uh, mēs jau 2008. gadā to iestrādājām savā ziņojumā, un mēs izskatām iespējas uh, vairāk veikt tieši prasību atbilstības uh, revīzijas uh, šīs maksājuma bilances jomā. Un vēl viena lieta. Jūs droši vien zinat, ka regulatīvais ietvars eh, krīzes apstākļos tiek mainīts. Un trīs no četrām uzraudzības iestādēm iegūst kādas jaunas kompetences un pilnvaras, un līdz šim komisija eh, palātai nodevusi likumdošanas priekšlikumu, Un mēs veiksim atbilstošu revīziju arī attiecībā uz šīm uzraudzības iestādēm, bet mēs domājam, vai ar to pietiks, vai mums nevajadzētu uh, prasīt plašāku mandātu, lai mēs varētu veikt darbu tā, kā mēs to veicam, piemēram, attiecībā uz Eiropas centrālo banku, kur mēs aplūkojam arī operatīvo efektivitāti, vai vismaz raudzīties, kādas ir vēl citas papildu iespējas. Un visbeidzot, jums bija jautājums par izdevumu vienkāršošanu. No mana viedokļa, protams, varbūt nav jāatkārtojas, ka šī ideja par eh, Eiropas Savienības līdzekļu izmantošanas vienkāršošanu ir iekļauta vismaz pēdējos mūsu divos igadējos ziņojumos. Un ja mēs raugāmies tagad uz uh, budžeta izpildes rezolūcijas projektu, tad uh, tur arī ir uh, iekļauti dažādi, dažādi, dažādas izmaksas lauksaimniecības politikā un kohēzijas politikā, kas tieši jāplūko no šī viedokļa. Tad ir nepieciešama kopēja izpratne par jautājumu un ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, jo vienkāršošana nevar tikt veikta bez uh, kādiem limitiem. Uh, Gribu izmantot šo iespēju un atgādināt, ka iepriekšējā ziņojumā par 2007. gadu mēs norādījām uz uh, gadījumiem saistībā ar kopīgo lauksaimniecības politiku, kur pārliecīga vienkāršošana noveda pie neparedzamiem un nekontrolējumiem rezultātiem, uh, kad uh, tika saņemts atbalsts no Eiropas Savienības finansējuma. Un tāda lauksaimnieka, kā, piemēram, uh, dzelzceļu uzņēmumu vai golflaukumu īpašnieku saņēma atbalstu. Paldies! Jūl Andrēsen. Paldies, Andrēs Censkundz, lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji. Kinsts kungam jautājums. Runājot par jūsu mērķiem, jūs teicāt, ka jūs vēlaties sniegt ieguldījumu, lai stiprinātu e efektivitāti attiecībā uz ziņojumu izstrādi sadarbību arī ar dalību valstu augstākajām revizijas palātām, lai varētu tādējādi kopā arī dalīt atbildību attiecībā uz Eiropas Savienības fondu izmantošanu. Vai jūs arī sagaidat tīgadējos eh, deklarācijas no šīm audita eh, institūcijām, vai jūs arī vēlties sadalīt eh, vienkārši darbu starp jūsu palātu un šīm nacionālajām audita institūcijām? Kalilaits kundzei tagad jautājums. Ņemot vērā to, ka kādu laiku jūs strādājat pie tādas jomas, kur ir ļoti augsts kļūdu līmenis novērots. Vai jūs varētu paskaidrot, uh, cik daudz šādu gadījumu tiek nosūtīti Olafam? Vai jūs varat arī norādīt to, ka dažu gadījumu nosūtīšana Olafam un nosūtīšana varētu būt ātrāk, vai tas varētu novērst turpmākus pārkāpumus? un varētu pātrināt arī uh, naudas atgūšanu, kur nav bijusi pareizi izlietota. Un visbeidzot jautājums Lutborškungam. Jūs sakāt savā CV arī nosakāt mērķus, ka jūs vēlties arī uzlabot uh, uh, palātas uzticības ziņojumu. Vai jūs varētu sniegt kādu piemēru, kā jūs varētu uzlabot šo uzticības ziņojumu? Paldies! Paldies! Lūdzu, aicinu izteikties īsi atbildēs. Lūdzu, Kiņšta kungs. Jā, liels paldies. Šis jautājums par eh, sadarbību ar nacionālajiem auditu iestādēm vienkārši. Citēšu vienu no kolēģiem, mēs varam izvēlēties divas opcijas - konkurenci vai sadarbību, un mēs, protams, iestājāmies par otro opciju, par sadarbību ar nacionālajām augstākajām revīzijas institūcijām. Mēs, kā revīzijas palāta, uh, Nāksim klajā ar iniciatīvām dalī, dalībvalstīm un uh, augstākajām revīzijas palātām, lai izstrādātu šādas uh, um, nacionāla audita deklarācijas, certifikātus. Tas ir atbalstāms, un kad mēs arī uzmanīgi raugāmies uz audita darbības jomu un arī pieeju šādi dažādām dalībvalstīm, tad arī šī pieeja ir atšķirīga. Arī ņemot vērā šeit uh, šo mūsu mērķi nodrošināt sadarbību, Eiropas revīzijas palāta uzsāka kopīgas darba grupu izveidi par kopīgiem audit standartiem. Un arī par veiktspējas auditiem vai performance audits. Šī darba grupa pašlaik uh, noslēdz savu darbu. Darba mērķis bija tāds, ka mums vajadzētu varbūt apvienot, vienot uh, veidu, kā mēs uh, auditējam fondus, kur ir kopējā pārvaldībā. Un, kas ir vēl svarīgāk, kā mēs vēlamies sadarboties ar dalību valstīm, ir uh, kopīgi pilotu koordinēta auditi ar izvēlētām augstākajām revīzijas palātām. Lūk, Tās palātas, kuras ir nākušas klajā ar certifikātiem nacionālajās deklarācijās, plus vēl arī tie, kuri ir ieinteresēti, mēs izvēlējāmies trīs nacionālās auditu palātas no Nīderlandes, Dānijas un Čehijas. Šīs institūcijas ir piekritušas sadarboties ar mums pie šiem jaunajiem audit standartiem un uzsākt tādējādi arī kopīgu auditu par dalītiem pārvaldības fondiem, un cerams, ka šī uzdevuma rezultāts būs tāds, ka mēs aizvien vairāk varēsim uzticēties uz viens uz otru darbu ar šo. Šādu veidu sadarbības projektu mēs arī varētu īstenot arī citām audita institūcijām, kā teica arī kolēģi. Mēs gribam tiešām parādīt pozitīvu piemēru, ka mēs lieliski varam sadarboties Mēs nevēlamies lietotēt fragmentēt audita institūcijas. Un, lai mēs vairāk varam uzticēties arī mūsu darbām. Lūdzu, Kaljulaidas kundze, paldies priekšsēdētāji. Mēs atgriežamies no audita misijas, tad pēc misijas notiek arī departaments sanāksme, kur mēs runājam par rezultātiem, un kad ir kādas šaubas par to, ka mums būtu kas jāziņo Olafam, uh, tad uh, mēs tūlīt arī nosūtām attiecīgu vēstuli. Protams, jo ātrāk mēs rēģējam, jo labāk tādā gadījumā šāds aktivitātes pēc pēc ātrāk var arī sākt kontrolēt. No otras puses, mēs auditējam bieži maksājumus, kuri ir notikuši kādu gadu atpakaļ, projektus, kuri ir uzsākti vairākus gadus atpakaļ. Protams, ka šis nav tas efektīvākais un ātrākais veids, kā mēs varam kon, uh, uh, identificēt krāpniecību dalību valstīm. Ir arī uh, pienākums regulāri ziņot komisijai par identificētajām kļūdām, kuras varētu vai varējušas novest līdz krāpniecībai. Pat, ja ir, tas ir ļoti svarīgi. Olafam arī ir citi tie da, ir šie dati, lai varētu atgūt naudas, un tas arī būtu jāziņo efektīvi arī komisijai. Un tieši Olaf šajās līdzekļu atgūšanas dienestā uh, ir nepieciešams stiprāks sadarbība ar komisiju, un tas ir, ir galvenokārt saistīti ar projektiem, kuri nav krāpnieciski rakstur, kur vienkārši ir identificēts kļūdas. Bet, ja kurā gadījumā mēs ziņojam Olafam, tik līdz šādas krāpniecības ir eh, identificēts Lodboškungs, lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji. Jā. Par iespējamo DAS uzlabošanu. Protams, ir jāatzīst, ka ir vairākas jomas bet es runāšu tikai par vienu, kā jūs to lūdzāt. Balstoties uz ešo, esošo dats eh, pieeju, mēs raugāmies uz katru, katru izdevumu katrā politikas jomā Eiropas Savienības budžeta izpildē. Un tad, protams, mēs organizējam šo analīzes politikas, eh, dažādu politiku grupas, Tas, ka izskatām katru jomu, un mans ieteikums būtu, ka mēs uh, īstenotu specifisku izvērtējumu, piemēram, par KLP, arī par lauku zonu attīstību, kur ir nepieciešams pievērst lielāku uzmanību. Paplašinot arī tādējādi ir jāpaplašina arī vai cits politiskās jomas, kādās specifiskos izvērtējumos ir iekšējās politikas jāiekļauj arī kādās citās politikas jomās. Bet tas būs tiks izdarīts balstoties uz esošiem ziņojumiem. Katru gadu mēs analizējam katru politikas jomu, kādu esam identificējuši. Liberāts Skeikungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu Kokobu komitejas loceklis jau otro reizi. Es neuzdošu jautājumu, bet uh, izteikšu komentāru. Mēs diskutējam ar um, kandidātiem, kuri jau ieņem amat revīzijas palātām. Es vēlētos teikt, par Galileo fondu runāt, par struktūrāliem fondiem. Un mēs esam sadarbojušies arī ar Kinštu kungu un Kalilaidas kundzi. Un pieredze ir tāda, ka redzu, ka kandidāti tiešām ir bijuši ļoti atvērti sadarbībai. Ja mūs ie... Bet priekšsēdētājs pārtaucunātāji. Mums ir nepieciešams dzirdēt tikai vienīgi jautājumus. Diemžēl mums uh, laika pašlaik nav analīzē un komentāriem. Tos mēs izteiksim pēc tam, kad strādāsim aiz slēgtām durvīm. Uh, ja jums ir jautājumi, lūdzu uzdodiet, bet uh, komentāri tiks uh, izteikt vēlāk. Nu, tādā gadījumā gaidīšu brīdī, uh, kad varēsim izteikt komentārus. Deutsche kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Godātie kandidāti. Mēs uzklausījām jaunos kandidātus vakar, šorīt. Mēs viņiem uzdevām visiem vienu to pašu jautājumu. Un arī jums es uzdošu šo pašu jautājumu. Proti, kā jūs skatāties uz sadarbību starp Eiropas revīzijas palātu un Olaf? Un kāda ir jūsu profesionālā nostāja attiecībā uz piedāvāto Olaf paplašināšanu, eksternalizāciju? Un Eiropas uh, prokuroru biroju izveidi. varbūt tās, tas tikai padarīs lietas sarežģītākas un tādējādi arī varētu mazināt mūsu uh, cīņas pret uh, krāpniecību efektivitāti, lūdzu. Kīņšta kungs, paldies attiecībā uz mūsu attiecībām ar Olafu. Eiropas revīzijas palāta un Olafs ir uh, divas institūcijas, kuras ļoti labi sadarbojas. Sadarbība pašlaik notiek galvenokārt divos virzienos. Uh, Mēs identificējam konkrētus gadījumus, kur mums ir radušās aizdomas par kādiem krimināliem noziegumiem, krāpniecību vai līdzekļi tikuši iztērēti nelegāli, un ka tas ir, mums ir arī uh, um, kontaktpunkti revizijas palatā, kuri par to ziņo Olaf, Un tad arī saņemām vēlāk informāciju par uh, izmeklēšanas rezultātiem. Un otrais sadarbības virziens ir tikpat svarīgs dažādu audītu grupu līmenī mēs saglabājam arī darba uh, kontekstu ar OLAP personālu. Piemēram, mūsu audītu grupā mēs aicinām vienreiz gada OLAP pārstāvjus ierasties revizijas palātā, lai varētu arī jums sniegt informāciju par jauniem uh, krāpniecības gadījumiem uh, mm, līdzekļu izmantošanas gadījumos tādējādi arī mūsu auditori būtu gatavi identificēt šādas krāpniecību, un arī uh, ir mūsu pavalāts ierēģi, kur regulāri sazinās ar Olaf uh, biroju attiecībā uz ārējiem aktivitātēm. Par Olaf eksternalizāciju. Nu, negluži revīzijas palātē vajadzētu būt tai, kurā, uh, kurai jāizsakās, un jāie šajā diskusijā. Personīgi es uzskatu, ka man nebija iespējas, ka Olafs, kurš tagad ir Eiropas komisijas eh, sastāvdaļā, ka Olafs būtu, nebūtu pietiekami neatkarīgs. Tas man drīzāk ir jautājums, kādēļ šī eksternalizācija ir vajadzīga. Tas... Un es ceru, ka es uzzināšu, kāda ir šī olāta eksternalizācijas pievienotā vērtība pašlaik. Uh, Man likās, ka Olafam no šī viedokļa nebija nekādas problēmas. Bet uh, varbūt par problēmām, kādas ir Olafam, eh, tā darbojas ar 27 dažādām tiesvedības sistēmām, un nevienmēr ir vienkārši uh, izmeklēt gadījumus līdz galam un vainīgo iesēdināt cietumā. Tādēļ arī tika izveidots eh, šīs, eh, ir ideja par Eiropas eh, prokuroru biroju izveidi. Jūs man uzdodat arī šo pašu jautājumu sešas gadus atpakaļ, kad es uzstājos uzklausīšanā. Un man arī toreiz teica, ka mans personīgais viedoklis attiecībā uz šo ir ļoti pozitīvs. Un tagad Kalilaidas kundze lūdzu. Jā, Es jau arī sešas gadus atpakaļ atbildēju šiem jautājumiem, un es arī sacīju, ka ļoti laba ideja, ka būtu šāds Eiropas prokurora birojs, un tagad arī līgums ir uh, papildināts šai virzienā. Lūk, par to vēl es netiek diskutēts. Ko es varu pievienot no savas puses par neatkarību? Neatkarības jautājums uh, ir, ne, ir ļoti svarīgs jautājums, un, uh, protams, arī par Olafa eksternalizāciju arī var rasties tieši šīs jautājums, bet par vispārējo es varu piekrist. Kiņš kungam Ludborš kungs lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Sadarbība ar Olafu nākotnē. Varu piekrist uh, iepriekšējiem kolēģiem. Bet pie tāda scenārija, kur Olaf pakalpojumi tiks eksternalizēti, ka tas varētu radīt uh, kādu saspīlējumu starp revīzijas palātu vai Olafu, jo mūsu audita darbs ir ieguldījums Olafa darbā. Tas ir papildinājums viņu uzdevumiem. Jūsu jautājums par esošo nosacījumu paturēšanu nav, nav tāda īpaši liels prioritāts. Barozo kungs Otrā Barozo komisija atklāja ar šādiem piedāvājumiem. Man nav tāda īpaša nodokļa par, viedokļa par šo. Varbūt, kas būtu labi, kādēļ Olafam vajadzētu nošķirties no komisijas. Tas ir kā uz to skatīsies no sabiedrības, no ārpuses. Un varbūt tur Olafs tādējādi varētu arī kļūt neatkarīgāks par Eiropas pro, uh, prokuroru biroju. Jā, tas tagad ir atrunāts līgumā par Eiropas Savienības funkcijām. Un es domāju, ka arī viens no budžeta izpildes rezolūcijas projektiem ir rakstīts, ka komisija nāks klajā arī priekšlikumu par šo, cik drīz šāds birojs tiks izveidots. Honorevole Audī. Odīkungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es vispirms vēlētos pateikties par sadarbību, kāda ir mums bijusi. Ludbošs kungam jāteic, ka Viņš norādīja, ka viņam trūkst apmēram 20 revidenti, un es tiešām atklāju šo uh, līdzekļu trūkumu jautājumu un aicinu tiešām um, par to informēt Eiropas parlamentu. Mēs nevaram no jums prasīt darbi, tāpat laikā jums liekt līdzekļus. Tas ir ļoti aktuāls jautājums, un lūdzu, arī lūdziet mums jū, šo atbalstu. Un otra, otrs pavisam īsi par termiņiem. Ja Eiropas komisija jums sniedz visus elementus, jo īpaši grāmatīs elements 31. martā, vai mēs varam sagaidīt jūs ziņojumu 30. jūnijā, lai varētu saīsināt izpildes termiņu, kas, manuprāt, ir pārāk garš. Un pēdējais jautājums. Pretēji līgumam jūs nesniedzat tādu apliecinājumu pār igadējiem kontiem revīzijas palāta ir sniegusi savu viedokli, atzinu, bet tā nav sniegusi tādu apliecinājumu par uh, šādām papildus operācijām. Jo par 2008. gadu, piemēram, mēs nezinām, vai mums ir pozitīvs das vai negatīvs das. Mums ir sajūta, ka nav tāda globāla das pretēji tam, ko līg, kas ir rakstīts līgumā, ko līguma mums prasa no revizijas palāta Lūdzu Kiņšta kungs. Jā, Mēģināšu atbildēt šo jautājumu. Par termiņiem man jāteic atklāti, ka revīzijas palāta ir atvērta diskutēt uh, dažādas iespējas par darba grafika izmaiņām, bet pēc sešu gadu pieredzes, jo īpaši das audit jomā ir ļoti grūti sāīsināt šajā jomā periodus termiņus. Baidos, ka ja mēs nosakām pārāk īsus termiņus, tad m, mm, varētu būt risks attiecībā uz audītu kvalitāti un mūsu atzinumu kvalitāti. Mums ir jāiz, jāievēro noteikumi, ja, piemēram, par dārījumiem, par pēdējiem dārījumiem, kurus mēs auditējam, un tiem ir jābūt dārījumiem, kas notiek gada beigās, un mēs veicam audits par šādiem darījumiem 27 dalībvalstīs. Arī mums ir jāīsteno kvalitātes procedūras institūcijās un arī komisijā. Komisija dažkārt mūs arī koriģē, ja mēs kaut ko identificējam kā kļūdu, un tad viņi pierāda, ka tā nav bijusi kļūda, un tad mēs re, koriģējam Tad mēs varam nākt klajā novembra vidū ar uh, revidentu uh, atzinumu attiecībā uz šiem 11, mēs varam nodrošināt arī šo minimālo 11% kļūdu līmeni. Revīzijas palāta ir atklāta diskusijām, bet ņemot vērā arī pēdējo sešu gadu pieredzi, uzskatu, ka um, laika ietaupīšana no revīzijas palātas puses ir ļoti ierobežots. Uh, pasākums. Vai man jāturpina atbildēt uz pārējiem jautājumiem? Labi, par DAS. Jā, jums taisnība, ka ir divas dažādas pieejas, divi dažādi atzinumi tipās kontiem. Mums ir, mēs sniedzam vienu atzinumu par kontu uzticamību un tad arī par transakciju darījumu legalitāti un katram katrai, jo, katram jomai, audit jomai mēs arī sniedzam savu das. Manuprāt, tas ir tāds pārskatāmākais veids. Eiropas komisijas budžets ir ļoti specifisks. Tur tiek iekļauts ļoti dažādas izmaksas un dažāda pārvaldība un dažāda riska veidi. Man liktos, ka jums tādajādi šī pārredzamība būtu mazāka, ja mēs nāk klāt tikai ar vienu dasu par visu darījumu legalitāti, un kopā tur mēs iekļaut gan struktūrālos fonds, administratīvās izmaksas, izglītība, ārēja darbība un tam līdzīgi. Kā jau mēs teicām, tad mēs vēlamies uh, nodrošināt pēc iespējas caurskatāmāku atzinumu par dažādiem izdevumu kategorijām un veidiem. Un iespējams, protams, mēs varam pārdomāt. Uh, vai tās eh, izmaksu grupas, kuras mēs tagad auditējam, vai tās ir līdzsvarots, vai varbūt mēs jau struktūrēt, bet es nedomāju, ka tā būtu laba ideja, ja mēs nāk klājā tikai un vienīgi par, um, ar vienu das par eh, darījumu legalitāti. Bet nu, tāds ir mans viedoklis. Paldies, Kaljulaitis kundze. Paldies, es varu tikai sniegt dažas datus, informāciju pēdējie darījumi, kur ir redzami grāmatveidības sistēmā 15. janvārī, un uh, tā ir viena 12. daļa no maksājumiem, tā tiek veikti decembrī. Un, ja mēs gribam korekti arī auditēt šos maksājumus, kas ir ļoti augsta riska, jo tie ir ātri veikti gada beigās, mums ir nepieciešams tiešām uh, jākoncentrējas tieši uz šiem decembrī veiktajiem maksājumiem visvairāk. Ja mēs samazināt termiņus, tad tas varētu radīt problēmas. 15. janvārī mēs varam naklē atzinam par pēdējiem darījumiem. Un uh, tur ir paredzēts sešas uh, nedēļas, bet mēs to darām četras nedēļu laikā, tad, tad tas ir līdz februāra vidum, un tad veicam auditu, lai mēs to darām trīs nedēļu laikā, nu labi, mēs to varētu darīt divu nedēļu laikā, un tad ziņo dalību valstīm un komisijai, tas jau ir mārta vidus, un tad dalību valstīm ir astoņas nedēļas, lai sniegtu atbildi, un tas jau ir māja vidus. Uh, Un tikai tad mēs varam sākt šo trīspusējo sistēmu, kādu esam izveidojuši. Un ja mēs ļoti sa vēl samazināsim šos termiņus, tādā gadījumā mēs nonāksim atkal tādā situācijā, kad mēs bijām pāris gadus atpakaļ, kad bija šī pretrunīgā situācija, kas turpinājās šeit Kokobū. Protams, nav tāda situācija, kuras nevar atrisināt. Tādā gadījumā termiņi ir jāsaīsina visiem. Tomēr visas šīs tehniskās procedūras, tā skaitā arī tulkošana, kas nebūtu nav mazs darba apjoms, varbūt tas nav iespējams. Samizināt šos termiņus un arī dalību valstu ziņojumi par kļūdiem. Par kļūdām tas bija mums sanāks tikai decembrī, neplūsēns, un tas būtu arī jāņem vērā jūs diskusijās ar budžeta izpildi. Ja šīs diskusijas tiks izvērstas, tad arī vajadzētu varētu arī pārdomāt šo kontrols aspektu. Mēs to varam atrisināt šodien. Bet, manuprāt, lai atrisinātu šos jautājumus par termiņiem, ir jāizveido liela darba grupa un par to ļoti plaši jādiskutē. Par DAS, par vienu globālu DAS varētu būt tāda situācija, kur uh, kļūda līmenis ir visai zems, un tad varētu būt jautājums par uh, tiem viedokļiem par uh, kontu uzticamību, darījumu uzticamību, vai varētu būt efektīvi. Bet tagad runājot par specifiskiem izvērtējumiem, un kur ir novērojami ļoti augsts kļūdu līmenis, tad es nezinu, kā mēs uh, kā mēs varētu apkopot šo visu izvērtējumu. Bet par to mēs varam runāt. Lūdzu, Bārts. Paldies, vārds uh, Ludbošs kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par jūsu piezīmi par uh, izmaksu posteņiem. Protams, ka būtu labi, ja parlaments varētu sniegt savu atbalstu, kā jau jūs zinat budžeta procedūrai 2011. gadam ir trīspusējs process, tur līdzdarbojas jūs, komisija un padome. Un es domāju, ka tas droši vien mums palīdzēs nodrošināt nepieciešamos revīzijas rezultātus. Runājot par laika grafiku, es saprotu un jūsu bāžas, ka jūs gribat saņemt ziņojumu no mums pēc iespējas ātrāk, bet kā jau mani kolēģi norādīja, arī, manuprāt, tas notiks tikai uz kvalitātes rēķina. Mēs varam to izdarīt ātrāk, bet uh, tādā gadījumā kvalitāte varētu būt zemāka. Un es tiešām nezinu, kā ir labāk. Vai uh, paredzēt atbilstošu laika termiņu laik, uh, darba veikšanai un skatīties, varbūt mēs to varam samazināt par pāris nedēļām, tā vietā, lai novembrī rezultāti būtu zinām, to saņemt oktobrī. Uh, Varbūt tas būtu noderīgi, bet es nevaru iedomāties, ka būtu tehniski iespējams uh, darba rezultātu saņemt jau vasarā un uh, nodrošinot to pašu kvalitāti un procedūras kā tagad. Un pēdējais jautājums par vispārējo DAS. Domāju, ka jums ir pilnīgi taisnība. Jo mums nav vispār, vispārreiz tas novērtējums nevienā ziņojumā. No profesionālā viedokļa raugoties, mēs cenšamies tā teikt nejaukt visu vienā katlā un uh, necauš, necenšamies visu sajaukt kopā un tad pateikt kaut ko par kaut ko konkrētu, kas uh, pēc uh, savas dabas un pārvaldības rakstura uh, ir ļoti atšķirīgs. Domāju, ka pašreizējā sistēma, kāda mums ir, veicot šo specifisko novērtējumu, ir pietiekami laba. Protams, vēlāk šai kopainā mēs varam redzēt, eh, kā ar eh, nacionālajām vadības de eh, deklarācijām mēs varam, kā mēs tās varam izmantot. Bet katrā ziņā es domāju, ka pavisam drīz mums vajadzētu atgriezties un pārdomāt pie tā, kā mēs varētu mainīt pašreizējo praksi. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Paldies, un nākošais jautājums pavisam īsi lūdzu. Pavisam īsi. Atkārdināšu, kādas ir līguma nosacījumi. Līgums prasa no Eiropas revīzijas palātas sniegt vienu uzticības um, par uzskaitēm un transakcijām. Divas dās. Tas ir, tas, ko jūs darāt, ir ļoti labi. Tas ir jāsaglabā, bet tas, ko jūs nesat darījuši, ir sniegt vienu viedokli par darījumiem. Bet tas nav vienkārši de, tā no tāda deputāta vēlme, bet tās ir uh, pienākums, kāds ir noteikts revīzijas palātē. Paldies! Kandidāti! Paldies! Un uh, uh, tagad mums uh, ir laiks uh, mūsu slēgtie sanāksmē, kur mēs veiksim uh, visu kandidātu izvērtēšanu. Paldies!